Pan predsedající. So, uh, colleagues, uh... Godātie kolēģi, atsākam darbu. Priecājos redzēt priekšsēdētāju, arī komisāru. Lūdzu, visi ieņemiet savas vietas. Tātad mums ir ārkārtīgi daudz izskatāmo jautājumu. Vispirms kopīgās debatas 2017. gada finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana. Kopā 53 ziņojumi, 6 referenti, Senders kundze, Šmita kundze, Kona kungs, Sarvamā kundze, Balī kungs un tāpat arī Klaus Slēne. Revīzijas palātas priekšsēdētājs priecājos jūs redzēt te un līdz ar to mums ir jāapstiprina arī protokols vakardienas sanāksmes protokols ir pieejams, vai kādam ir kādi iebildumi vai komentāri. Ja ne, tādā gadījumā uzskatām vakardienas sēdes protokolu par apstiprinātu. Un tad, tad pirmais darba kārtības punkts 2017. gada finanšu budžeta gada izpildes apstiprināšana. Un vispirms došu vārdu Senderas kundzei - 5 minūtes. Sí, gracias, um... Eh, Priekšsēdētāja kungs. Paldies! Un arī es priecējos redzēt Lēnes kungu revizijas palātes vadītāju un tāpat priecājos redzēt arī komisāra Otingeru kungu un padomes pārstāvjus. Tātad šī šajā sasaukumā tas ir pēdējais budžets, par kuru mums jāapstiprina izpilde, un tas ir svarīgi. Šobrīd, 2019. gadā, mēs skatāmies uz 2017. gada grāmatvedību. Pavisam drīz notiks Eiropas parlamenta vēlēšanas maijā, kas būs ārkārtīgi nozīmīgs Eiropas nākotnei. Un jāsaka, ka mēs esam daudz mācījušies kopā, visas trīs institūcijas. Eiropas parlaments ir ļoti daudz strādājis, lai atrastu kopīgus risinājumus dažādām problēmām arī saistībā ar budžetu, lai budžets tiktu izpildīts te šajā namā, kur tas tika apstiprināts. Proti, lai tiktu ievērotas visas procedūras. Lielas paldies, Lēnes kungs! Jūs šodien pārstāvat uh, revīzijas palātu. Mēs augstu vērtējam sadarbību ar jūsu institūciju un tātad arī uzticamības deklarācijas šajā reizē ir bijušas pozitīvas, tās vairs nebija negatīvas, un domāju, ka tas ļoti daudz nozīmē arī Eiropas pilsoņiem. Tas nozīmē, ka mūsu darbs ir bijis vērtīgs un budžetā un grāmatvedībā nav pieļautas pārāk daudz kļūdas. Tajā pašā laikā jāsaka, ka Mums ir arī jauni izaicinājumi, radušies jauni finanšu instrumenti, kuri ir ļoti daudz šķautņaini, ir arī trasta fondi izveidojušies jauni. Tāpat ir izaicinājumi, jo budžets ir um, samērā ierobežots, nav vairs tik daudz līdzekļu pieejami, un tas nozīmē to, ka mums ir ļoti saprātīgi jārīkojas ar pieejamajiem budžeta līdzekļiem. Runājot par 2017. gadu, es centos sagatavot uh, tādu viegli lasāmu ziņojumu, uh, lai arī mūsu iedzīvotāji saprastu, kuri bija izaicinājumi, ar kuriem mums uh, izdevās tik galā, kādi ir izaicinājumi, problēmas nākotnē. Tāpat arī runājot par dalītajiem līdzekļiem, varu teikt, ka problēmas ir tikušas atrisināts arī netiešie budžeta līdzakļi saistībā ar fondiem, aģentūrām un jaunajiem instrumentiem. Ir eh, nepieciešams spērt soļus uz priekšu, lai uzlabotu finanšu plūsmas kontroli. Tāpat vēlos pateikties eh, visiem sekretariātiem, politisko grupu sekretariātiem, komitejām un tam līdzīgi. Vēlos izcelt divus aspektus. Olaf eh, ļaunprātīga izmantošana. Runājot par interešu konfliktu arī saistībā ar komisijas ģenerālu sekretāru. Par to es runāšu vēl vēlāk debatēs. Paldies! Paldies! Tagad Balīkungam vārds četras minūtes. Paldies! Paldies! Gribētu pateikties ēnu referentiem par viņu sadarbību, kas man ir tiešām palīdzējuši strādājot pie šī dokumenta. Runājot par trešajām valstīm un tur attīstību, kas mums ir svarīgi, ņemot vērā, ka mums naudas līdzekļi ir mazāk, mums ir skaidri jākontrolē to iztērēšana. Tātad auditoru tiesas, revizijas tiesas lēmumi par šo jautājumu 4,5%. Tas ir ļoti satraucoši jo šis skaitlis, ko es minu savā ziņojumā, ir satraucošs. Jomas, subsīdiju programmas, vienošanās ar starptautiskām organizācijām, dalību valstu sadarbības organizācijas. Tātad mūsu līgumu izpildēji ir jābūt labākai un efektīvākai. Mums jāuzlabo veids, kā mēs risinām galvenos indikātors, kas aptver projektu īstenošanu. 2017. gadā attīstības fonda 8,6 miljoni tika izsūtīti budžeta atbalsta ietvaros. Mums ir jābūt pēc iespējām kvantificējamiem rādītājiem par to, kas ko ir saņēmis. Runājot par krāpšanas risku, kas ir visai augsts, mums ir uzmanīgi jāskata izvairīšanās no nodokļiem, apiešana, kas jau tika minēta iepriekš taks trīs ziņojumā. Vēlētos runāt arī par tresta fondiem, attīstības fonda 3,2 miljārdi ir jābūt labam instrumentam, lai, ko mēs varam izmantot krīzes situācijās. Taču ļoti uzmanīgi ir jāskatās, jo šajos fondos ir iespējams strauji izņemt līdzekļus. Tāpēc ir nepieciešama izsekojamība, sevišķi runājot par starptautiskām organizācijām un maziem vidējiem uzņēmumiem grantu piešķiršanai ir jābūt pakļautai kontrolei. Revizijas palāta ir nesen publicējusi speciālu ziņojumu runājot par izsekojamību finansējumam nevalstiskajām organizācijām. Komisija nav bijusi pietiekami efektīva uh, pārvaldības procesā, gan runājot par informācijas vākšanu, gan kontraktu piešķiršanu. Gribētu pateikties ēnu referentiem un visiem, kas bija iesaistīti šī ziņojuma tapšanā. Paldies! Nākošais ziņotājs referents Šmita kungs. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, godātie kolēģi, Eiropas parlaments 2017. gadā izdeva 1,9 miljārdus eiro. Un tātad kļūda ir 0,5. Un varētu tikai vēlēties, lai arī citām institūcijām būtu tik zema kļūdas uh, koeficients. Protams, nulle būtu ļoti labi, bet 0,5 arī nav slikts rezultāts. Arī es paskatījos uz uh, Eiropas parlamenta budžeta visām līnijām. Jāsaka, kolēģi ļoti godīgi un atklāti runāja par uh, savām vēlmēm un vajadzībām un domāju, ka saņēmu godīgas un atklātas atbildes. Protams, ne viss, kas spīd, ir zelts. Ir skaidrs, ka arī Eiropas parlamenta budžetā par to ir bijušas sūdzības, piemēram, šoferu pakalpojumi, tātad ēka, šī ēdināšana un tam līdzīgi. Jā, bet ja mēs runājam par šoferu dienestu, tad domāju, ka tas, ka tas vairs nav ārpakalpojums, bet ir mūsu pakalpojums, noteikti ir vērtējams kā liels progress. Un jāsaka, ka sakaru biroji ir viens no maniem jājiem zirdziņiem, un domāju, ka arī fiksētās izmaksas attiecībā uz ceļojumu izdevumiem un tam līdzīgi tas nav samērīgi un proporcionāli šiem sakaru birojiem. Es ceru, ka gan līdzstrādnieki, gan arī iedzīvotāji daudz nopietnāk pievērsīsies problēmai par sakaru birojiem. Šis ir sociālo mēdīju laikmets, nepietiek, mēs reaģējam īslēcīgi, mums ir nopietni jārēģē uz iedzīvotāju bažām, lai nebūtu arī neizplatītos dažādas viltus ziņas. Tāpat vēlos pateikties visiem kolēģiem un kolēģiem par kompromisa priekšlikumiem. Darbs bija konstruktīvs, pat ja nevienmēr mūsu viedokļi sakrita. Un galvenās problēmas, kā parasti katru gadu, bija pensiju fonds. Tur tiešām ir jādomā, ko darīt. Tas tika izveidots tad, kad vēl nebija uh, deputātiem tiesības uz valsts pensiju, un es domāju, ka šobrīd ir jāskatās uz to deputātu tiesībām, kuri iemaksāja šajā fondā, kā viņus aizsargāt un kā aizsargāt nodokļu maksātājus. Tālāk, uh, protams, jautājums arī par mītnes vietu Strasbūrā. Uh, Franču kolēģi, kā parasti, ir ļoti pret, tajā pašā laikā izmaksas ir ļoti augstas, tātad 21 miljonus eiro gadā, un nemaz nerunājot par CO2 emisijām, ko tas izraisa šī braukšana. Tālāk izdevumi dažādām vajadzībām. Uh, jāsaka, ka mēs nevaram pieņemt to, ka šie līdzekļi tiek izmantoti pilnīgi dažādi. Kopumā darbs bija patiesi interesants un domāju, ka varēsim apstiprināt budžeta izpildi parlamenta sadaļā. Jā, paldies, un tagad turpinām ar Kona kungu, arī referentu, četras minūtes. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs, Lēnas kungs. Uh, kolēģi un kolēģis. Jāsaka, ka mēs varam būt apmierināti ar 2017. gada budžeta izpildi. Tur nav bijušu daudz neregulētāšu, dažādu pārkāpumu vai kļūdu, bet man kā referentam bija ļoti svarīgi paskatīties uz to, kāda ir darba apstākļi, ņemot vērā, ka uh, darbs apjoms kļūst aizvien lielāks. Vēlēs paskatīties uz līdztiesības starp vīriešiem un sievietēm un tam līdzīgi. Es saskatu arī pozitīvas iezīmes runājot par personālu un par administratīvajiem jautājumiem. Jāsaka, ka tieši valstu delegācijās, ja mēs runājam par dažādiem konkursiem, uh, un iepirkumiem, tad ir novērojami uzlabojumi. Tādēļ, ka notiek pastiprināta sadarbība. Ekonomisko lietu un reģionu komiteja arī šobrīd jau dala tulkošanas dienestu un ēkas, tātad telpas, un tas mums ir ļāvis daudz ietaupīt bet tajā pašā laikā mums trūkst vēl investīcijas tieši informāciju tehnoloģiju jomā. Katrā ziņā es nevēlos, lai vēl vairāk tiktu samazināts reģionu komitejas un ekosok budžets. Un jāsaka, neskatoties uz to, ka aizvien palielinās darba apjoms, daudzas organizācijas ir spējušas darboties efektīvi un ir ietaupījušas uh, arī budžeta līdzekļus. Eiropas Savienības tiesa ir ieguldījusi daudz, lai pātrinātu lietu izskatīšanu. Viņi ir ieviesuši jaunu lietu administrēšanas sistēmu, tāpat arī e, tiesnešu skaits ir divkāršots. Bet, protams, izskatāmo lietu skaits ir ļoti liels un jāskatās, kā vēl uzlabot viņu darbu. Katrā ziņā tiesa dod ieguldījumu arī Eiropas parlamenta darbā un daudz komunicē arī ar iedzīvotājiem. Tāpat arī Eiropas datu aizsargs ir ļoti nozīmīga figūra. Arī tur vērojams pozitīvas tendences, bet tajā pašā laikā ir bijušas arī problēmas. Padome vēl joprojām neatzīst parlamenta budžeta izpildi. Mēs strādājam pie jaunas vienošanās ar padomi, bet neizskatās, ka vienošanās tiks panākta drīz. Un tātad reģionu komitejā ir strīds starp reģionu komiteju un vienu no bijušajiem darbiniekiem, kurš ziņoja par nelikumībām. Es un Klinta kungs no Aldis ir iestājušies par to, lai notiktu samierināšanas procedūra un cerams, ka tā novedīs pie pozitīva rezultāta. Ekosokā arī ir konstatētas dažas strīdīgas situācijas bet tur acīm redzot ir darbs ombudam. Tajā pašā laikā mēs lūdzam, lai ECOSOC pārskata savus uh, procedūras. Katrā ziņā revīzijas palātā Arī ir konstatētas nelikumības attiecībās dienas auto izmantošanu un ceļojumu izdevumiem. Arī te vajadzētu uzlabot noteikums un procedūras. Katrā ziņā budžeta kontrolas komiteja sekos līdzi visai šai attīstībai. Jā, paldies, kolēģi! Lūdzu, tomēr ievērojiet runāšanas laiku, ņemot vērā, ka piecos ir balsošana. Un Nākamā sarunā kundze. Chair. Paldies! Priekšsēdētāji kungs. Re, revizijas palātas kundze, Ettingera kungs, godātie kolēģi. Pirmkārt, es gribētu pateikties revīzijas palātai, komisijai, aģentūra tīklam, parlamenta darbiniekiem, taiskaitā arī sekretariātam par darbu, kas padarīts 17. gadā, runājot par budžeta izpildes apstiprināšanu. Eh, dalību valstu organizācijām ir liela ietekme uz mūsu pilsoņiem. Tāpēc mēs atbalstam pozitīvos rezultātus revīzijas palātām rezultātam, runājot par šīm aģentūrām. Tiesa ir pieņēmusi audita rezultātus, arī runājot par maksājumiem, runājot par visām aģentūrām šajā gadā, izņemot maksājumus patvēruma atbalsta dienestam. Šeit ir negatīvs rezultāts. Jautājumi, kas ir noveduši pie šāda rezultāta, lielā mērā saistās ar neatbilstību uh, maksājumu ziņā, pie, darbā pieņemšanas jautājumos un citos. Taču ir nepieciešama jauna pieeja šiem jautājumiem, jāizstrādā daudz uzticamāka sistēma un pārvaldes sistēma. Tāpēc mēs liekam priekšā izpildi apstiprināt, izņemot jau minēto dienestu, kur mēs šo jautājumu varētu atlikt. Gribētu vērst jūsu uzmanību uz astoņiem horizontāliem punktiem. Mēs aicinām aģentūras tālāk īstenot budžetēšanu, kas ir saistīta ar darbību labāko indikātoru izmantošanu, kas tieši saistās ar rezultātiem, meklēt veidu, kā rast pievienoto vērtību. Otrkārt, komisija, tīkls, aģentūras varētu strādāt kopā un sniegt informācijas sarunu laikā, runājot par daudzgadu plānu, un meklēt jaunus finansējumu avotus aģentūrām. Treškārt, aicinām revizijas palātu un eh, komisiju atrast jaunas formulas atceltajiem pārnesumiem, runājot par finansējumu aģentūrām. Ceturtais. Aicinam komisiju tuvākajos gados arī automātiski sniegt budžeta izpildes var iestādēm skaitļus par šīm aģentūrām. Mūs satrauc arī dažādi faktori, kas traucē izvērtēt aģentūru darbību, sevišķi runāt par iepirkumiem. Jaunā audita pieeja lielā mērā paaugstina administratīvo slogu. Aģentūram jāturpina darbs arī pie in, ko, interešu konfliktu un dažādu citu produktu trūkumu novēršanas. Un visbeidzot, mūsu prasība, runājot par izpildi, attiecināt uz sekojošo gadu, nevis vēlāku laiku. Uzklausīsim debates. Tagad mums ir beidzot dienā laiks piešķirt, lai mēs varētu to darīt nevis pusnaktī kā līdz šim. Nu, tas, ka gaisma ārpusē nav, nav tas svarīgākais jautājums. Labi, labi. labi. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, cienījamie deputāti. Vēlos pirmām kārtām pateikties kolēģiem, vēlos pateikties komisijai, revizijas palātai un maniem uh, darbiniekiem. 2017. gads. Uh, ir bijis izaicinājumu pilns, un tāpēc arī budžeta izpildes apstiprināšana ir ļoti apjomīgs darbs. Vēlos pateikties visiem par sadarbību. Kopuzņēmumu rezultātu izvērtēšana ir ļoti būtisks darbs, jo šie kopuzņēmumi ietekmē mūsu ikdienu darbu, un, protams, ir jāizvērtē, vai viņi pareizi ir izlietojuši Eiropas Savienības budžetu. Uh, un vai viņi ir pareizi piesaistījuši privāto kapitālu, vai viņi ir piedalījušies uh, izpētē. 2017. gadā tie bija 2,1 miljārds eiro, kas ir 2% no Eiropas Savienības kopbudžeta. 700 darbinieku Tas ir kopīgais darbinieku skaits. Viņi ir iesaistījušies pētniecībā, lai varētu veicināt Eiropas Savienības nozares konkurētspēju. Šie kopuzņēmumi spēlē ārkārtīgi svarīgu lomu, lai varētu savstarpēji sadarboties svarīgi strateģiskie partneri un lai varētu izveidot ilgspējīgus sadarbības tīklus. Privāto uh, partneru līdzdarbība ir ļoti svarīga tā, lai mēs varētu nodrošināt ilgspējīgu pētniecības attīstību. Šeit ir iespēja sasaistīt ne tikai Eiropas Savienības un citu institūciju līdzekļus, bet arī piesaistīt privātos līdzekļus. Ārkārtīgi svarīgi, ka kopuzņēmumu darbībā un pasākumos piedalās arī mazi un vidēji uzņēmumi. Šie kopuzņēmumi darbojas ļoti dažādās jomās, un es tiešām ceru, ka MVU varēs plašāk līdzdarboties nākotnē. Būtisks moments, ko vēlos pieminēt, ir tas, ka apvārsnes 2020 programmā ir kļuvusi par vienu no indikatoriem. Vēlos sirsnīgi apsveikt kopu uzņēmumus, jo 2017. gadā viņi eh, sasnieguši vai pat pārsnieguši šos būtiskākos darba indikatorus. Mēs varam arī pieminēt to, ka pārvaldības izmaksas nesasniedz 5%, kas ir ļoti pozitīvs faktors. Vēlos arī teikt, ka lielāka daļa iepirkumu konkursu notika saskaņā ar attiecīgajām darba programmām. Un arī līdzekļu iztērēšanas garums ir bijis saskaņā ar noteikumiem vai pat īsāks. Vēlos pieminēt to, ka ITER Startautiskā kodola sintēzes enerģijas organizācija jau ir sasniegusi septiņus no deviņiem starpmērķiem 2017. gadā. Un līdz šim viņi jau ir sasnieguši visus 32 uh, eh, starpmērķus. Revīzijas palāta ir izsniegusi savu ziņojumu par budžeta izpildi, un tas ir saskaņā arī ar to, ko viņi ir sasnieguši iepriekšējos gados, piemēram, Artemis projekta ietveros. Un es uzskatu, ka visas šīs iesaistītās puses ir rīkojušās korekti un kopuzņēmumu rezultāti ir apmierinoši. Budžet, budžeta komitejas, komitejas lēmums ir tas, ka mēs varam apstiprināt kopuzņēmumu uh, budžeta izpildi. Tagad lūdzu Čambakungs padomas vārdā. Lūdzu. So, thank you, um, President, Chair, members. Ministra kungs saka priekšsēdētājs. Vēlos tos viesus, kas atrodas galerijā, vai jūs varētu klusāk? Jā, jūs, protams, esat laipni aicināti šeit, bet uh, lai mums ir klusums. Komisāra kungs. Man ir prieks piedalīties šajā diskusijā šodien par Eiropas Savienības budžeta izpildi 2017. finanšu gadā. Ņemot vērā to, ka šī procedūra ir paredzēta 319. līguma punktā. Padome ir interesēta budžeta izpildē, jo ir svarīgi, lai Eiropas Savienības līdzekļi tiktu izlietota saskaņā ar noteikumiem un turklāt arī laba finanšu pārvaldība tiktu ievērota. 20. februārī satikās, uh, mana kolēģi satikās ar, ar revīzijas palātu, lai varētu komisijai piešķirt uh, budžeta izpildes statusu. Tagad mēs varam apstiprināt, ka budžeta kontrolas komitejas balsojums uh, apliecināja to, ka komisijas budžeta izpildi ir apstiprināta. Padome ir apmierināta, ka nu jau otro reizi pēc kārtas uh, revīzijas palāta sniedz uh, savu atzinumu par maksājumu legalitāti un uh, atbilstību. Pēdējos gados uh, tiesa un palāta ir sniegusi savu ziņojumu. Te pašā laikā padome ar nožēlu konstatē, ka ap, ap, joprojām uh, ir 2,4%, kas ir vairāk nekā 2%, kā noteiktais maksimums. Padome gribētu, lai mēs varētu finanšu pārvaldības sistēmā saskatīt jauninājumus un uzlabojumus un mazināt kļūdu skaitu. Visās politikās, dāmas un kungi, 2017. gads bija īpašs ne tikai tādēļ, ka tas bija uh, tieši daudzgadu finanšu schēmas vidus, bet tas, to ir ietekmējuši arī citi faktori. Tas bija būtisks gads kohēzijas fondiem. Pirmo reizi, ka pārbaudītas pakotnes, ko dalību valstis sniedza tekošajā programmēšanas periodā, vēlos atgādināt, ka Eiropas Savienības pārvaldībā pēdējos gados ir uh, Eh, konstatēts eh, eh, labs sniegums. Komisijas varēja uzlabot savu pārvaldības sistēmu, un, protams, šis labais darbs ir jāturpina. Bet joprojām ir nepieciešams risināt vairākus aspektus, joprojām ir investīciju veida maksājumi, kuros arī ir diezgan liels kļūdu daudzums. Uh, Tas nozīmē, ka iestādēm ir nepieciešams nodrošinas pareizu pārbaudi. Ietvaram ir jābūt vairāk prognozējumam tā, lai mēs varētu nodrošināt korektu Eiropas Savienības fondu un līdzekļu izlietojumu. Padome aicina vienkāršot pārvaldību un uh, veicināt līdzsvarotāku un vienotu uh, pārvaldību, tā lai mēs varētu sasniegt rezultātus saskaņā ar Eiropas Savienības mērķiem. Eiropas Savienības nodokļu maksātājiem jābūt pārliecībai, ka viņu nauda netiek nelietīgi iztērēta, ka tas notiek tieši saskaņā ar Eiropas Savienības mērķiem un noteikumiem. Eiropas Savienības budžeta izpilde norāda uz to, ka mēs varam darboties saskaņā ar augstā līmeņa mērķiem un konkrēto programmu un pasākumu mērķiem. Svarīgi ir uzsvert uh, atbildību par rezultātiem. Te pašā laikā tiesai ir jāturpina darbs pie ikgadējiem ziņojumiem, tā lai viņi varētu pārbaudīt visus maksājumus gan šajā, gan arī nākamajā daudzgadu finanšu schēmā. Tas ir svarīgi arī globālas Eiropas ietveros, jo mēs redzam ar vien lielāku politisko ievērību, ko saņem budžeta izpilde. Padome saskata zināmas bažas, ka joprojām ir budžeta apropriācijas, kas pagaidām ir asignētas, un tāpēc komisija būtu nepieciešams precīzāk aprēķināt maksājumus uh, un lai varētu noteikt uh, finanšu instrumentu izlietojumu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs varētu Eiropas Savienības finansējumam nodrošināt caurskatāmību un prognozējamību. Padoma uzskata, ka šis, šī pieeja ir ļoti pareiza. Mēs esam ļoti gandarīti par to, ka ir notikuši uzlabojumi, un paldies gan tiesai, gan uh, komisijai, gan dalību valstīm par to, ka šie uzlabojumi ir uh, kļuvuši par realitāti. Mēs esam atbildīgi mūsu nodokļu maksātāju priekšā, lai mēs izlietotu mūsu budžetu atbildīgā veidā. Paldies! Un tagad es aicinu Otingera kungu komisijas vārdā lūdzu. Siekiet! Godātais priekšstādātāja kungs, referenti un referentes, deputāti, kungi un kundzes, revizijas palātas vadītāji, dāmas un kungi. Pirmkārt, vēlos pateikties visiem, kuri piedalījās šajā konstruktīvajā budžeta izpildes apstiprināšanas procedūrā. Tātad Sanders kundze un viņas kolēģi budžeta komitejā tiešām ziņojums ir ārkārtīgi lietišķs, kompetents Tāpat vēlamies pateikties revīzijas palātai, kura ir mūsu padomdevējs, konstruktīvs, tajā pat laikā kritisks padomdevējs. Mēs vienmēr cieši pieturamies viņu ieteikumiem, un jāsaka, ka arī viņi mūsu darbu uzskatīja par pietiekami labi. 2017. gada budžets ir pēdējais, kura izpildi mums ir jāapstiprina šajā sasaukumā. Un tieši tādēļ vēlos pateikties budžeta komitejas priekšsēdētājiem, budžeta kontrolas komitejas priekšsēdētājiem. Un bilanci par pēdējiem pieciem gadiem. Jāsaka, ka pēdējos gados uh, budžeta izpilde ir uzlabojusies. Gan komisija, gan padome, gan Eiropas parlaments un revīzijas palāta ir daudz vairāk pievērsušies uh, tieši sasniegumiem tam, kā tiek apgūti līdzekļi. Uh, ir izvirzītas prioritātes un radīta pievienotā vērtība. Pievienotā vērtība arī nākamās paaudzes uh, budžeta programmām. Domāju, ka mēs esam tagad uh, ievērojami uzlabojuši un atvieglojuši dzīvi visiem projektu iesniedzējiem. Esam vienkāršojuši procedūras. Un domāju, ka tas ir svarīgs sasniegums arī Greslas kundzei kā budžeta kontrolas priekšsēdētājai. Un tas nozīmē, ka nākamajā daudzgada budžeta satverā mums būs vienkāršotas programmas. Runājot par kļūdām, tās ir samazinājušās uz pusi. Šobrīd koeficients ir 2,4 vidēji un domāju, ka tas noteikti iepriecinās mūsu nodokļu maksātājus. Tāpat esam spējuši nosargāt budžetu, ņemot vērā, ka ir bijis jāsamazina līdzekļu. Tāpat esam ļāvuši labāk koriģēt budžetu atbilstoši vajadzībām, un domāju, ka tas viss ir vainagojies panākumiem. Uh, Pēdējos divos gados revīzijas palāta ir sniegusi pozitīvu atzinumu, un arī tas liecina par darba kvalitāti. Mēs noteikti esam uzlabojuši arī atskaitīšanos ar attiecīgu likumdošanas pakotni. un domāju, ka tas ļauj mums arī vienkāršāk apstiprināt budžeta izpildi. Komisijas priekšlikumā eh, nākamajam daudzgadu finanšu satveram, tas viss tiek arī ņemts vērā. To, ka nodokļu maksātāju nauda ir jāizlieto, lai radītu lielāku pievienoto vērtību tieši nodokļu maksātājiem. Šobrīd notiekošās sarunas par uh, nākamo daudzgadu finanšu satvaru arī virzās pozitīvi. Runājot par 2017. gadu, jāsaka, ka mēs redzam pozitīvu tendenci attiecībā uz budžeta izpildi Eiropas Savienībā. Vēlamies vēl skaidrāk parādīt iedzīvotājiem, kāda pievienotā vērtība ir Eiropas Savienības budžetam katru dienu, ikdienā. Eiropas Savienības budžets ir relatīvi neliels, bet ļoti efektīvs, jo tas sasniedz uh, rezultātus, ko viena dalībvalsts atsevišķi nevarētu sasniegt, vai arī sasniegšana nozīmētu ļoti lielus izdevumus. Tātad mēs runājam par enerģētiku, par transportu, par digitālo infrastruktūru. iedzīvotāju dzīves apstākļi, digitālais, iekšējais tirgus, mazo un vidējo uzņēmumu atbalsts. Tā visa ir Eiropas pievienotā vērtība, ko mēs varam sasniegt tikai darbojoties kopā. Tāpat ziņojums runā arī par jomām, kur vēl būtu jāuzlabo rezultāti. Pirmkārt, tas kā tiek apgūta Eiropas Savienības budžeta līdzekļi. 14., 15. un 16. gadā līdzekļu apgūšana kavējās pēdējā gadā. Savukārt uh, rādītāji ir uzlabojušies, un budžeta līdzekļi ir tikuši apgūti gandrīz pilnībā, un mēs vēlamies, lai 2020. un 2021. gadā budžeta līdzekļu apgūšana notiktu vēl raitāk, un ir radīti līdz ar to pārējas eh, noteikumi. Uzskatām, ka nodokļu maksātāju nauda ir jāiegulda pareizi. Un OECD mums regulāri apstiprina, ka Eiropas Savienības budžets ir veidots pēc ļoti pareiziem principiem. Mūsu mērķim ir jābūt tādam salīdzināt rezultātu ar ieguldīto. Tālāk par kļūdas koeficientu. Mēs vēlamies darīt visu, kas mūsu spēkos, lai samazinātu kļūdu daudzumu veicot visas kontrolas. Mēs 2017. gadā esam sasnieguši kļūdu koeficientu, kas ir mazāks kā 2%, un domāju, ka tas ir labs rādītājs. Vēl par interešu konfliktiem. Es vēlos izrādīt respektu Eiropas parlamentam, ka viņi ir tagad atbalstījuši un pastiprinājuši noteikumus attiecībā uz interešu konfliktu. Arī mēs veicam dažādus soļus, lai izskaidrotu dalību valstīm, kādā veidā jāpiemēro jaunā likumdošana par interešu konfliktu novēršanu. Un vēlamies parādīt dalību valstīm, kā tām turpmāk jākontrolē interešu konflikti. Līdz ar to aprīlī notiks liela konference par to, kā nākotnē rīkoties interešu konfliktu gadījumā. Apmainīsimies ar labāko praksi un tam līdzīgi. Arī Eiropas parlaments ir aicināts dot savu ieguldījumu konferencē. Dāmas un kungi, kā jūs zinat, komisija arī tagad izskata sūdzību attiecībā uz iespējamo interešu konfliktu Čehijas republikas gadījumā. Ļoti nopietni strādājam ar šo sūdzību, un es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi runāt arī par iespējamiem pārkāpumiem kuri varēja notikt līdz 2. augustam pagājušā gadā, kad stājās spēkā jaunie noteikumi. Un tātad arī skatāmies uz abiem periodiem, gan līdz 2. augustam, gan pēc 2. augusta. Janvārī uzsākām veikt revīzijas kopā ar dažādām ģenerāla direkcijām. Šobrīd revīzijas rit pilnā sparā. Un tātad skatāmies, vai interešu konfliktu likumdošana ir tikusi ievērota laika posmā līdz 2018. gada 2. augustam. To, kas ir noticis pēc 2018. gada 2. augusta, esam lūguši Čehijas republiku eh, skaidrot savu pozīciju un attiecīgi koriģēt situāciju. Šobrīd gaidām atbildi no Čehijas Republikas. Vēlamies, lai valdība labotu to situāciju, ko varētu traktēt kā interešu konfliktu. Katrā ziņā valdības vadītājs mums ir atbildējis, ka um, attiecīgā amatpersona nelemj, nepiedalās lēmumu pieņemšanā par struktūru fondiem un tam līdzīgi. Es varu teikt, ka komisija šobrīd kā piesardzības pasākumu no investīciju un struktūru fondiem neizmaksā Čehijas republikā līdzekļus projektiem Agrifēra vai līdzīgām programmām. Katrā ziņā Čehijas valdība ir aicināta nopietni pārbaudīt visus projektus, lai aizsargātu Eiropas Savienības budžetu. Ir svarīgi rīkoties konsekventi, bet tajā pašā laikā objektīvi. Un tādēļ mēs vēlamies sagaidīt atbildi no Čehijas uh, iestādēm vai ir iespējams koriģēt attiecīgos līdzekļus. Katrā ziņā mēs ņemsim turpmāk vērā visas atbildes. Ja konstatēsim, ka ir bijuši pārkāpumi, tādā gadījumā veiksim pasākumus, koriģējot arī pagātnē piešķirtos līdzekļus, tur, kur tas būs iespējams. Un noteikti informēsim saulēcīgi arī Eiropas parlamentu par jaunākajiem notikumiem saistībā ar pārkāpumu procedūru pret Čehiju. Esmu gatavs arī pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām jūnijā, jūlijā, septembrī jums ziņot par visām notikušajām revīzijām un auditiem un to rezultātiem. Par nākamo jautājumu. Proti, pēdējā gada laikā ieceltās augstās amatpersonas. Par to arī daudz tiek runāts. Mums bija konsultācijas septembrī ar visām Eiropas Savienības institūcijām un visas institūcijas izklāstīja, kā tiek iecelti sametā augstas amatpersonas. Un domāju, ka visām institūcijām ir mērķis iecelt labāko kandidātu balstoties uz kvalifikāciju, pieredzi, izglītību un tam līdzīgi. Komisējas ģenerāla sekretāra amatā iecelšana jūs interesēja, jo īpaši kopš ģenerāla sekretāra iecelšanas samatā parlaments ir nācis klajā ar daudz eh, dažādām deklarācijām, iesniedz daudz jautājumus, uzdevis arī jautājumus ombudam. Katrā ziņā arī komisija ir mēģinājusi sagatavot visaptvarošas atbildes, ļāvusi izskatīt attiecīgos dokumentus un tam līdzīgi. Mēs uzskatām, ka uh, amatā iecelšana notika atbilstoši statūtiem un visām procedūrām, kas bija jāievēro. Ģenerāls sekretārs ir amatā, turpina strādāt un turpinās strādāt arī nākotnē visiem komisāriem. Nav šaubu par likumību Un mēs uzskatām, ka ģenerālsekretāram ir visas nepieciešamās kvalifikācijas. Mēs negrasamies pārskatīt savu lēmumu, un tas nav arī um, nepieciešams. Jo šādā amatpersonas iecelšana amatā nevar tikt anulēta. Es varu principā saprast jūsu jautājumus, jūs vēlaties um, caurskatāmību, visiem vienādas iespējas un tam līdzīgi. Tas ir svarīgi arī man. Uh, Un līdz ar to pēc dažām dienām tiks izsludināts konkurss uz citiem augstiem amatiem eh, mūsu institūcijā, un es domāju, ka satvers ir pietiekami robusts, lai konkursi notiktu atklāti. Un Runājot par EMG gadījumu, par kuru runāja Sanders kundze. Komisija ir iepriekš sadarbojusies ar EMG, lai īstenotu attīstības politikas projektus. Un, kā mēs zinām, no pagājušā gada budžeta kontrolas komitejā paveiktā tika apstrīdēts šīs organizācijas kā starptautiskas organizācijas status. Un jāsaka, ka Eiropas Savienības tiesa neatbalstīja eh, komisijas viedokli, komisija pakļausies tiesas spiedrumam un pārtrauks maksājums EMK un skatīsies, vai ir iespējama turpmāka sadarbība ar šo organizāciju. Dāmas un kungi, jūs visi šajā parlamenta sasaukumā esat strādājuši pie budžeta izpildes, lai tiktu ievērota visi noteikumi, lai nenotiktu krāpšanās, un šodien iesniegtais ziņojums. Tajā ir arī vairākas prasības. Mēs, kā komisija, ļoti nopietni to uztveram un Rudenī ziņosim budžeta kontrolas komitejai. Jāsaka, ka Eiropas parlamenta darbs ir bijis intensīvs un auglīgs. Milzīgs paldies jums par to un saprotu, ka šī ir pēdējā iespēja mums runāt par budžeta izpildi šī sasaukuma laikā un vēlos pateikties par kolēģiālo sadarbību līdz šim. Paldies! Thank you, Commissioner. I think that uh, you, you already appreciate. Paldies, komisārkungs. Lēna kungs, tās sirsnīgi sveic atpakaļ un lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Dāmas un kungi, deputāti, komisāra kungs Otingers un padomas prezidentūras pārstāvi. Šajā sasaukumā šī ir pēdējā reize, kad uh, revizijas palāta var uzstāties plenārsēdē. Vēlos pateikties visiem, kas ir sadarbojušies ar ar uh, revizijas palātu vēlos pateikties visiem, uh, kas ir strādājuši budžeta kontrolas komitejā. Un paldies Otingera kungam, paldies jums par lielisku sadarbību visa šī sasaukuma darbības laikā un arī par budžeta izpildes apstiprināšanu. Jūsu kontrole varbūt nevienmēr ir tik redzama kā likumdošanas darbs, bet uh, kontrole ir tikpat svarīga. Esmu pārliecināts, ka ļoti daudziem mūsu iedzīvotājiem jūsu darbs ir tikpat svarīgs, jo viņiem ir svarīgi, lai Eiropas Savienības tiesības tiktu piemērotas pareizi un lai uh, līdzekļi tika izlietoti precīzi. Nekad parlaments nepieļauj vienkārši izlietot naudu, neatskaitoties. No līgumiem skaidri izriet, komisijai ir tiesisks pienākums uh, nākt klajā ar visiem pasākumiem, lai parlamenta piezīmes budžeta izpildes apstiprināšanas uh, procesā uh, izmantotu, uh, lai panāktu pareizu budžeta izlietojumu. Tieši tāpat kā 2016. gadā mēs esam apstiprinājuši ierobežotā apjomā budžeta izpildi. Uh, Un tas nozīmē to, ka jā, ka mūsu glāze ir līdz pusē pilna. Un veids, kā mēs darbojamies un cenšamies šādā veidā arī skatīties uz finanšu izlietojumu. Vēlos tagad runāt par četriem būtiskiem punktiem. Runājot par ekonomisko pārbaudi, tad Eiropas parlamenta deputātiem vēlos pateikties, ka jūs esat pozitīvi uh, pieņēmuši mūsu īpašā ziņojuma rezultātus. Tas ir veids, lai varētu Eiropas Savienības programmas uzlabot. Vēl es vēlos uzsvērt, ka palātas locekļi un mūsu personāls un komitejas sniedz visu informāciju. Jūs varat saņemt piekļuvi mūsu ziņojumiem. Līdz ar to, ja jums ir nepieciešamība iegūt plašāku informāciju, tad mēs jūsu darbu kā parlamenta deputāta. Mēs labprāt šo darbu atbalstītu. Otrakārt, runājot par to, eh, kā parlaments skatās uz budžeta izpildi, varam teikt, ka mums ar parlamentu ir vienāds viedoklis. Tieši tādēļ esmu ļoti priecīgs, ka nu arvien vairāk eh, mūsu analīze tiek apstiprināta un 217 miljārdi eiro, kas joprojām 17. gadā ir jāizlieto, uh, uz to ir norādīts mūsu palātas locekle turpinās darbu, un 2. aprīlī ir paredzētā kopējā sēde, kurā piedalīsies mūsu locekļi un Eiropas parlamenta deputāti. Runājot par uh, kļūdu uh, līmeni, tas ir trešais jautājums, par ko es vēlos runāt. Ir nepieciešams vienoties un samazināt kļūdu procentu. Mēs šeit esam vienas prātis. Lai gan esam pilnībā neatkarīgi, mēs sadarbojamies ar komisijas locekļiem, lai pārliecinātos, kad tas notiks. Oettingers noteikti vēlreiz gribēs izteikties, vēlos jau tagad pateikties par pirmajiem pozitīviem kontaktiem, kas ir notikuši ar komisijas uh, locekļiem un darbiniekiem šajā jomā. Mēs centīsimies rīkoties mūsu kopīgais interesēs. Vēlos izmantojot izdevību runāt arī par to, ko ir pieminējusi padome. Jā, protams, tas ir mūsu mērķis nodrošināt uh, detalizētu informāciju, bet sevišķi tur, ka tas ir sevišķi svarīgi respektīvi runājot par mm, saprātīgām izmaksām. Mums ir nepieciešams aptuveni tikai puse no līdšaniem resursiem, lai nāktu klajā ar ziņojumu, un jo lielākā mērā mēs automatizēsim pārbaudes, jo lielākā mērā mēs varēsim sniegt pārbaudītus ziņojumus. Un it sevišķi mums ir jākoncentrējas ar, uz augsta riska darījumam. Mūsu mērķis ir izmantot detalizētu informāciju, ko jau ir pārbaudījuši citi uh, pārbaudītāji un institūcijas, lai mēs varētu šo informāciju apstiprināt. Viens no piemēriem ir 2017. gadā pabeigtais uh, kohēzijas uh, pārbaudes. Jauns aspekts bija tāds, ka kontroles notika tādā veidā, ka ar to nodarbojas tie, kas uh, bija atbildīgi par uzdevumu izpildi, un mēs savukārt uzraudzījām ar šādu jaunu priekšlikumu. Mēs varam parlamentam sniegt ļoti visaptverošu informāciju par to, kā notiek Eiropas Savienības finanšu līdzekļu pārvaldība. Un, attiecīgi, uh, finansējuma saņēmēji varēs lielākā mērā uh, izjust savu atbildību. Mēs plānojam šādu risinājumu pilnīgi visās jomās, kur mēs varam efektīvi mazināt izmaksas. Vēlos arī pieslēgties tiem komentāriem, kas ir bijuši saistīti ar sadarbību ar Eiropas centrālo banku. Uh, runājot par centrāla bankas uh, dokumentu uh, piekļuvi, tad mēs jau esam uzlabojuši piekļuvi. Eiropas centrālā banka, kā tagad šķiet, labprāt tagad sadarbojas ar mums starp institūcija dialoga ietvaros, lai varētu vienoties. Un mēs jau ilgāk uh, nekā pirms gada esam iesūtījuši Eiropas centrālajai bankai informācijas pieprasījumu. Uh, Šī ir iespēja uh, pateikties Eiropas parlamentām arī par iesaistīšanu. Tagad mums ir iespēja daudz ātrāk uzsākt sarunas un daudz ātrāk arī procesu pabeigt. Vēlos taču jūs aicināt turpināt darbu šajā jomā un vajadzības gadījumā nākamajā sasaukumā nākt klajā ar likumdošanas priekšlikumiem tā, lai mēs varētu uzlabot dialogu ar Eiropas centrālo banku un lai pamat problēma, kas banku jomā uh, pilnvaru ierobežošana, lai šī problēma arī tiktu atrisināta. Runāšu par pēdējo punktu. Kampaņa Eiropas parlamentā, uh, priekšvēlēšana kampaņā sāksies 27. Uh, dalību valstīs. Vēlos visiem Eiropas parlamenta deputātiem teikt, ka mēs veicam savu darbu objektīvi un mēs varam sniegt jums vajadzīgo informāciju, lai jūs varētu darīt savu darbu. Mums ir daudz ziņojumi, kas šī gada februārī a, tika sniegti ar kopsavilkumiem, un a, mēs esam snieguši arī savu ieskatu a, par daudzgadu finanšu plānu revīzijas palāta atskatās arī pagātnē un uh, risina jautājums gan ar kritiskiem punktiem, gan arī ar ļoti daudziem pozitīviem aspektiem, ko esam sasnieguši. Jautājums nav, lai mēs varētu visu tikai ierobežot. Mūsu mērķis ir konstruktīvi nākt klajā ar priekšlikumiem, lai varētu uzlabot situāciju. Lielas paldies par uzmanību! Paldies! Mēs, diemžēl, kavējamies, jo ir bijuši ļoti izsmeļoši ziņojumi. Tas nozīmē, ka nevarēšu pieļaut nekādu reglamenta pārkāpšanu. Lūdzu, ievērojiet savu laiku. Es būšu ļoti neiecietīgs. Pirmā runātāja komiteju vārdā saks uh, Nēna Kila. Paldies! Ir jauki redzēt jūs šeit, tā izskaitā Lena. Runājot